mātēm tiesības netiek ievērots, un es domāju, ka tas, tas ir ļoti slikti. Bet mums ir jāmēģina savienot darba dzīve un ģimenes dzīve, un es domāju, ka ir absurdi dzirdēt šādas lietas izskanām šeit parlamentā, un tīpaši, ja to saka sievietes. Paldies! Bene, procediamo, procediamo all... Labi priekšsēdētājs turpina. Nu, tagad atgriezīsimies pie darba kārtības. Pirms mēs ķeramies pie balsošanas. Uh, Man ir vairāki paziņojumi. Pirmais attiecas uz rakstisku deklarāciju 007 2011, kur iesniedz papastankas kungs. Baramīras Mišels Susta Fita par cīņu pret korupciju Eiropas sportā. To ir parakstījis vairākums parlamenta deputātu. Labas ziņas ir tādas, ka attiecībā uz uh, tādiem jautājumiem, kas, diemžēl, pasliktina sporta labo reputāciju gan Itālijā, gan citur. Saskaņā ar reglamentu 123. pantu šis dokuments tiks eh, nodots tiem, kas par to ir atbildīgi, un eh, protokolā tiks publicēts parakstītāju vārdi. Otrais paziņojums. Arī te ir runa par rakstisku paziņojumu 008 2011, Kudakis kungs, Tanoks Paselts un citi. Par Kiprā pazudušo cilvēku jautājumu izskatošās komitejas darbu. Arī tas, šis dokuments tiks nodots tālāk saskaņā ar reglamentu 123. pantu. Un pavisam īsi Jana Kudākis kundze izteiksies par šo punktu. Lūdzu. Paldies! Pēdējo trīs mēnešu laikā mans birojs ir nosūtījis daudz sēpastus, sazinājies pa telefonu, lai vairot apziņu par uh, šo deklarāciju saistībā ar Kiprā pazudušiem cilvēkiem. Rezolūcija ir uh, liels panākums. Šodien desmitā rezolūcija ir pieņemta ar lielu balsu vairākumu. Es gribētu pateikties līdzautoriem, īpaši pateikties Tānoka kungam, kurš. Uh, katru reizi Strasbūrā centās iegūt lielu atbalstu šai deklarācijai. Es gribētu arī pateikties deklarācijas virojam un maniem darbiniekiem, kas palīdzēja šo darbu īstenot. Šodien galerijā pie mums viesojas jauniešu grupa no Nepamakas kas ir Kīpras jauniešu pasaules organizācija apvienotajā karalistē, un viņi ir ieradušies, lai redzētu, ka tiek izsludināta šī deklarācija. Viņa atbalsts šai deklarācijai parāda, ka parlaments tic nākotnē. Priekšsēdētājs pārtrauc, dargā kolēģe, ļoti labs darbs no jūsu puses. Bet mēs dosim vārdu arī papastāmkas kungam, jo viņš ir pirmās rakstiskās deklarācijas pirmais parakstītājs. Papastāmkas kungs, lūdzu jums vārds. Liels paldies! Gribēju teikt paldies kolēģiem, Sostas kungam, citiem, visiem, kas parakstīja šo deklarāciju 007. Un tā vēsts, ko parlaments ar to nosūta, manuprāt, ļaus komisijai būs daudz efektīvākai savā organizējot koordināciju šai kopējā cīņā un turpmākajā darbā. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Balsosim par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem saistībā ar Sudānu un Dienvidu Sudānu. Neviens grozījums nav iesniegts, tāpēc balsojam, kas pārpaceļam rokas pret.